Darbie kolēģi, paldies, ka jūs ieņemāt savas vietas. Mēs esam nedaudz aizkavējušies, eh, eh, bet jebkurā gadījumā sāksim mūsu darbu un arī respektēsim mūsu laika reglamentu. Kā jūs sapratāt no mūsu programmas, eh, tagad mēs esam sapulcējušies sesijā. Ja E, kur mums ir mm, paredzēts runāt par budžeta disciplīnu un ārpus tās. Mēs gribam runāt par ilgspējīgu izaugsmi, darbvietu radīšanu, sociālo progresu šajos e, grūtajos ekonomiskajos apstākļos. E, mums ir apmēram vienas stunda laika, mums ir arī komisāri divi. Es no sākuma došu Levandovska kungam, uh, viņš ir kompetents šajos jautājumos, pēc tam runās Hāna kungs, komisārs Hāns, kurš ir atbildīgs par savu darba daļu komisija. Un tad mēs runāsim ar viņu par perspektīvu, finanšu perspektīvu, par reformām uh, šodien notiek ļoti daudz struktūrāls izmaiņas arī daudzās mūsu Eiropas Savienības teritorijas. Ir nepieciešama e, izaugsme, ilgtermiņa investīcijas, e, un mēs integrējam visu šīs lietas jaunajā programmēšanas e, periodā. Van Rompuy kungs jau uzrunāja mūsu plenārsēdē, un mēs esam jau saņēmuši mūsu sārunas pamatnostādes mūsu budžets. Un mēs e, runājam par mūsu budžeta situācijām, kas ir relatīvi dažādas. Un mums ir nepieciešamas investīcijas. Pirmām kārtām tās ir investīcijas. E, jebkurā gadījumā dalība valsts ir gatava strādāt ar šiem jautājumiem. Mēs esam gatavi arī strādāt, cīnīties pret cikliskām izmaiņām. Uh, mēs eh, gribam apkarot mūsu vājās vietas, ir nepieciešams mobilizēt arī dalībvalstu budžetu, lai cīnītos pret dažādām grūtībām. Un tieši tāpēc ir svarīgi atzīmēt, ka, lai veiktu uh, Eh, šo pasākumu. Mēs strādājam 2012. gadā Eiropas semestra eh, kontekstā, un mēs par to runāsim arī ar komisāriem. Mums ir nepieciešams eh, strādāt kopā no Briseles, un arī dalībvalstu budžeti ir jāsaskaņo. Ir apmēram jāstrādā vienā virzienā, un gandrīz nekad mēs nepieminam kopīgu investīciju stratēģiju. Un tas ir ļoti svarīgi, ir jāņem vērā visas budžeta aspektus, jādomā arī par nacionālo budžetu pielietošanas sfēru. Eh, mēs ļoti rūpīgi skatāmies, kā tiek ievērota budžeta disciplīna. Tāpēc mēs arī noteikti ņemsim vērā visu šīs dažādās nianses. Pirms došu vārdu Levantovska kungam, es vienkārši gribētu pabeigt tikai to, ko mēs sākam jau plenārsēdē. Es gribētu pastāstīt par to, kā mēs strādāsim tālāk. Um, jau vairākus gadus Eiropas parlaments strādā kopā ar nacionālajiem budžetiem. Um, mēs debatējam par priekšlikumiem, mēs eh, cenšamies strādāt šādā jaunā gaisotnē. Un ja mēs tiešām gribam būt efektīvi, un tas ir mūsu uzdevums, mūsu parlamentārais uzdevums, mums gal galā ir jāveic arī parlamentārā kontrole. Mums vajadzētu kopā strādāt, veidot dažādas mm, kopīgas konferences, sanāksmes, kā tas ir šodien, arī mm, tuvākajās dienas. Mm, tādā veidā mēs varam veikt mūsu parlamentāro kontroli jo šādā veidā mēs varam mobilizēt savus spēkus. Mēs, piemēram, varam pavēstīt komisijai, ko mēs domājam par izaugsmi. Mums ir arī attiecīgās mm, rezolūcijas, ko mēs esam pieņēmuši. Mēs strādājam un arī runājam par nacionālajiem plāniem. Šādā veidā strādājot, mēs varam veikt mūsu parlamentāro kontroli, kas mums ir nepieciešama šajos apstākļos. Es jau tā tik ļoti ilgi runāju, tāpēc bez kavēšanās došu vārdu Levandovska kungam, un viņš ievedīs mūsu diskusiju, un pēc tam es došu vārdu komisāram Hānam. Thank you, Mrs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo aicinājumu. Es joprojām jūtos šeit kā mājās, jo arī daudz gadus atpakaļ, jo es, es strādāju šeit ļoti aktīvi budžeta komitejā, es ļoti labi atceros to laiku, kad es biju deputāts. Un tagad Es ļoti piekrītu jums e, tēzē par to, ka jūs salīdzinājāt nacionālos budžets un Eiropas budžets. Šeit mēs varētu izdarīt arī tādas e, izcelt atšķirības. Protams, mēs runājam par Eiropas budžeta e, īpašībām. Eiropas budžets ir daudzgadu budžets. Mēs to daram, lai ietvertu daudzgadu pieju. Uh, reģionālā ziņā, un arī jāpasvītro investīciju aspekts. Es zinu, cik liela ir investīciju daļa nacionālajā budžetā Polijā, līdz 5% šo budžetu es pārzinis labāk, un ļoti viegli var konstatēt Eh, ka lielākā daļa šo līdzekļu nāk no Eiropas budžeta. Šī nauda tiek um, nodot tālāk investīcijām, un šis aspekts ir ļoti svarīgs. Tas mums jāsaist ar eh, darba vietām, ar inovāciju, ar konkurētspējas celšanu Eiropā. Es um, domāju, ka visi jūs piekritīsiet tam, ka Eiropai ir vajadzīgs jauns vēstījums, jauns stāsts, lai cīnītos pret skepticismu augošo vilni Eh, tā nevarētu būt šis vecais stāsts par miera dividendi, tas jau viss ir pagātne. Eh, tagad mums ir jāveido jauns stāsts, eh, kur mēs rādam vienotās Eiropas konsolidēto spēku. Mēs esam globālie spēlētāji, mēs neesam kaut kādi emocionālie provokātori. Mūs arī vērtēs pēc rezultātu, vai mēs varēsim atrisināt krīzi, vai mēs sniegsim instrumentu kasti, kas palīdzēs atrisināt šodienas krīzi. Eh, faktiski ir nepieciešama efektivitāte. Efektivitāte ir vienīgais labais vēstījums Eiropai mūsdienās. Vecais stāsts, kaut kādi citi stāsti vairs nav derīgi. Tāpēc esmu priecīgs redzēt šo līdzsvaroto pieeju, ka mēs šodien runājam par ekonomisko aspektu, tādu komplekso dabu, tas ir daudz ap, visaptvarošāk nekā uh, 2009. gadā, jo tad mēs runājām par taupības pasākumiem tikai. Bet tagad vairāk mēs domājam par citām politikām, tagad pieeja ir daudz līdzsvarotāka. Ir arī redzami centieni uh, veicināt izaugsmi un investīcijas. Arī fiskalā konsolidācija ir draudzīgāka investīcijām. Mēs esam konstatējuši, ka taupīt un konsolidēt nav pietiekami. Mēs esam centušies izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai veicinātu inovācijas, arī investīcijas, ir tīpaši runājot par to, ka ir jāapkaro milzīgie bezdarba līmeņi tieši jauniešu grupās visā Eiropā. Un tas ir veids, kā strādāt ar Eiropas budžetu. Mums ir jādomā par tādu uh, labāk sabalansētu ekonomisko pasākumu kopumu. Nevajadzētu tikai runāt par taupības klimatu. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas budžets ir patiesi instrumenti, kas te tur ir gan, gan burkāni, gan pātags. Uh, un ir bijusi arī šī pātagas politika, piemēram, Ungārijas gadījumā. Rezultātā ir arī apturēti maksājumi, saistību maksājumi, apropriācijas. Tas ir tāds tā kā prototips. Ir arī daudz citas tā sauktās pātagas. Bet mums ir arī burkāni Bet šeit ir runa ne tikai par maksājumu bilanci, bet arī par eh, garantijām no Eiropas budžeta. Eh, šī iespēja ir arī paplašināta eh, Portugālei, Īrijai. Un ir arī tāda lieta, kā ne eirozonas instruments, ko pielietoja gan Ungārijai, gan Latvijai, gan Rumānijai. Un tagad ir arī glābšanas pakāpe paketes Portugālei un īrijai, bet bez tā visa, un svarīgi ir arī to saprast, Eiropas budžeta sakarā, ir svarīgi izprast, ka ir iespējams izmantot struktūra fondus. Tos ir iespējams multiplikātoru efektu iz, izliet, izmantot un attiecīgi arī palielināt nodarbinātību. Mums ir astoņas tādas īpašās komandas, astoņās valstīs - Slovākijā, Grieķijā, piemēram, Spānijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā un Portugāli. Tātad šīs grupas veicina nodarbinātību, un pēc brīža mans kolēģis Johannes Hans arī par to pašu runās. Es atceros par parlamenta uh, šo primāro dabu. Un tagad es priecīgs konstatēju, ka man tiek piedāvāta arī kafija un tēja. Tad mēs esam atvērti. Par to arī runās Hannes. Johannes. Mēs negribam, lai naudas līdzekļi tiktu šķērdēti. Gribam, lai piešķirtie līdzekļi tiešām stimulētu nodarbinātību, radītu darba vietas. Un mēs jau esam veikuši šīs programmas Īrijā, Portugālē, Grieķijā, tās valsts, uz kurām attiecas um, palīdzība. Mēs esam strādājuši ar augstākām līdzfinansēšanas likmēm 10% vairāk līdzfinansējuma no Eiropas budžeta tiek piešķirt līdz pat 95%. Rezultātā tikai 5% nāk no attiecīgās problēmas skatās valsts. Tas ir tā kā tāds tolerants eh, mērs vai izrādīšana, un tas ļoti būtiski atvieglo situāciju valstīs. Ir vesela rinda citu iespēju. Es jau komisaram Hānam esmu gatavs jau runāt tā kā viņa vietā, bet mūsu tēmas pārklājās, bet es gribu arī pieminēt mazos un vidējos uzņēmumus, eh, kredīt iespējas, un svarīgi ir stimulēt arī privāto tirgu. Eh, ļoti svarīgi strādāt ar projektu investīciju obligācijām. To nedrīkst jaukt ar eiro. Eiro obligācijas eh, dažās valstīs tiek uzņemts ar zinām tādu skepsi vai nozīmi. Mēs runājam par projektiem vai no platjoslas internets vai kāds cits projekts. Tātad tās ir projekta investīciju obligācijas, ar kuru palīdzību mēs varam arī sekti tā kā mm, iztrūkstošo finansējumu, darbojoties šādi ilgtermiņa perspektīvā. Uh, Mums ir nepieciešams definēt šo budžetu. 1% no nacionālā koprodukta ir šis budžets, tas ir daudz mazāks nekā budžets 93. 99. gadā, tad bija 1,18% no nacionālā koprodukta, tagad no 2000. 2013. ir 1,06% no e, nacionālā iekšzemesko produktu, un mēs gribam līdz 20. gadam iesaldēt eksante budžetu. Tātad budžets kopumā, jāsaka, ir ļoti pieticīgs, tā rīcībā ir kaut kādi instrumenti, kaut kādas iespējas. Šis budžets ir jākombinē ar pareizo ekonomisko pieju, līdzsvarotu pieju un ar struktūrālo tīpaši fonda palīdzību ir jāveicina darbvietu radīšana. Un, protams, mēs nedrīkstam aizmirst arī par lauku rajoniem. Es nezinu, jūs nepateicāt, cik ilgi man jārunā. Es jau septiņas minūtes esmu norunājis. Es atvainojos, ka ilgi runāju. Paldies. Liels paldies. Un jūs galīgi neesat pārsniedzis savu laiku, Liemandovska kungs, jo arī parlamenta deputāti pulcējā zālē došu vārdu Hāna kungam. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Jau no paša sākuma gribētu teikt, ka kohēzijas politika ir pati par sevi izaugsmes politika. Kohēzijas politikas vēsturiskais uzdevums ir likvidēt pretstatus starp eh, atsevišķiem reģioniem vai vismaz tos samazināt. Un tātad mēs runājam par izaugsmas politiku. Ir svarīgi atbalstīt vājākos reģionus tā, lai viņiem dotu iespēju spēcīgākai attīstībai un pielīdzināties citiem vai vismaz pietuvināties. Reģionālā politika, kohēzijas politika no laika galā ir bijusi izaugsmes politika, un es eh, daudz labprātāk runātu par izaugsmes fondiem, nevis par struktūru fondiem vai kohēzijas fondiem, kas izklausās daudz tehnokrātiskāk un mākslīgāk bet ar izaugsmes fondu mēs ļoti precīzi aprakstītu savus uzdevumus. Savā ievadā es gribētu balstīties uz diviem punktiem, lai varētu pateikt, ka līdz šim paveiktais, lai reaģētu uz krīzi, jo nu, mēs bieži saņemam pārmetumus par to, ka struktūra politika, eh, ka izaugsmes politika nav pietiekami elastīga. Mēs esam elastīgi. Ja mēs kopīgi ar dalību valstīm spējam uh, strādāt pie iniciatīvām, ja, inici, ja dalībvalstis <clears throat> atbalsta mūsu iniciatīvas un spēj uh, pieņemt uh, programmas, uh, kā arī reaģēt uh, saulaicīgi uz izaicinājumiem. Neaizmirstiet, ka operatīvās programmas, pie kurām pat labam tiek veikts, tika pārunātas laikā no 2005. līdz 2006. gadam, kad pasaula bija gluži citādāka. Tāpēc ir nepieciešams reaģēt un pārveidot programmas. Uh, Tas nebūtu nenozīmē, ka mēs atzīstam kļūdas vai esam bijuši maldīgi savos pieņēmumos, bet vienkārši mums ir jāatzīst, ka notiek uh, attīstība, notiek procesi un jāspēj reaģēt. Un, protams, ka ir jāmēģina prognozēt attīstību un izdarīt attiecīgos secinājumus. Piemēram, pagājušajos 12 mēnešiem vien reģionālā kohēzijas fonda kontekstā, kur mums bija 345 programmas. 171 programma, tātad apmēram puse no šīm programmām tika modificētas, un 6,3 miljardi eiro tādā veidā tika pārdalīti. Un tas pateicoties dalību valstu priekšlikumiem. Mēs to paveicām 27 dalību valstu ietvarām. Tādējādi mēs reaģējām uz krīzi, piemēram, 2009. un arī vēl 2010. gadā. Mēs palielinājām priekšmaksājumu proporciju un līdz ar to 7 miljārdus eiro e, saulēcīgi iepumpējām tirgos, lai parūpētos par maksātspēju. Uh, un lai pārvarētu vissarežģītākās vietas. Pagājušajā gadā mums bija eh, programmās eh, līdzfinansējumi pie plānota līdz pat 95%. Eh, Un vēl pagājušajā gadā arī mēs e, mainījām savu lēmumu e, budžetā, proti vienu miljārdu sadalīt dažādām dalību valstīm, lai gan kop budžets, protams, paliek tāds, kā ir. Un tāpat arī ir atgriezniskojos fondos mēs uh, modificējām uh, principus, lai palīdzētu uh, dažādiem tirgiem, lai parā, palīdzētu mazajiem vidējiem izņēmumiem, kuriem bija grūtības ar kredītiem. Un tagad mēs eh, arī domājam par eh, darba projektiem, gan kopā ar parlamentu, gan padomi, eh, pētot riska sadalīšanas iespējas, lai arī šeit nodrošinātu papildus iespējas īstenot dažādus projektus. Pavisam nesen pēc priekšsēdētāja Barozo iniciatīvas tajās astoņās valstīs, kuras e, visvairāk ir skartas e, jaunatnes bezdarbības kontekstā, e, arī veicām pētījumus, lai pārskatītu iespēju piešķirt līdzekļus no fonda līdzekļiem, lai mētiecīgi izmantotu līdzekļus. Tas nozīmē, padarīts ir daudz, Bet, eh, protams, viss ir atkarīgs arī no pašām dalībvalstīm, kā tas izlemanto šos līdzekļus. Kad skatos uz situāciju kopumā, esmu pārsteigts par to, ka uh, sociālā fonda jomā uh, līdzekļi ir varbūt pat mazliet mazāk izmantoti nekā reģionālā fonda. Uh, Eh, nekā reģionālajā fondā, lai gan liekas, ka laikos, kad situācija darba tirgo ir tik ļoti saspringta, tieši pirmo fondu vajadzētu izmantot vairāk. Un, kad paskatos uz valstīm, kurām eh, tas ir visvairāk vajadzīgs, eh, tad man arī ir jāpārdomā, vai visur patiešām tiek iespējas, visas iespējas izmantotas, ko sniedz Eiropas puse. Tāpēc diskusija mums ir nepieciešama, un es esmu pateicīga, ka šī uh, sarīkojuma ietvaros mums tas ir iespējams. Protams, uh, mums ir jārunā arī par tālāko attīstību, kas arī ir šīs uh, konferences tēma. Te ir jāteic, ka ir nepieciešams, lai mēs Eiropa izstrādātu konsolidēto izaugsmas ceļu. 12 valstu un valdību vadītāji pagājušajā nedēļā jau to sagatavoja vēstulē uh, Van Rompajam un Barozu. Te ir svarīgi runāt par kopējā tirgus stiprināšanu, par pakalpojumiem, par digitālā kopējā tirgus stiprināšanu vai arī digitālās pētniecības telpu stiprišanu. Uh, Tas viss tika pieminēts vēstulē. Tās ir jomas, kur mēs aktīvi darbojamies, bet eh, kuru savārtava jādod arī dalību valstīm. Mēs jau galu galā nerunājam par naudu vien, bet arī par politiskiem lēmumiem un politiskās gribas apliecināšanu, kad mēs, piemēram, e, diskutējām par Eiropas patentu un vēl pāris elementi lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu sākt diskusiju. Es uzskatu, ka kohēzijas politikas nākotnē ir absolūti nepieciešams to uh, veidot vēl precīzāku un asāku, e, ņemo, e, izmantojot labus instrumentus. E, ar ko ir iespējams labi strādāt. Mums ir jādomā par rezultātiem. Mums ir jāspēj eh, vienoties par rezultātiem, kurus gribam sasniegt kādā noteiktā laika periodā. Ir svarīgi izvirzīt tematiskās prioritātes, uz to es norādu ļoti apzināti, jo bieži ir tā, ka visi runā par visu, bet tad, kad eh, ja mēs esam nonākuši līdz konkrētiem darbiem, tad izrādās, ka nav eh, sagatavoti priekšnoteikumi. Es eh, iesaku 11 prioritātes pieciem fondiem, un es domāju, ka līdz ar to katram no 70 reģioniem mēs to varētu izmantot. Vēl divus teikumus, lūdzu. Tu, tu, tu, Eh, priekšsēdētāja tā tad rosinā. Tad es vēl divi teikumi, saka Hāna kungs, un tad eh, es vairāk nerunāšu. That's where we propose. Uh... Jā, atgriežoties pie šī jautājuma. Kā jau es minēju, mums nepieciešams pievērsties virzībai uz uh, rezultātiem, noteikt prioritātes un noteikt zināmas nosacījumus, lai varētu panākt mūsu izvirzītās iniciatīvas. Un vēlāk, cerams, atbildot uz jūsu komentāriem jautājumiem, varēšu vēlreiz atgriezties pie šī temata. Bet, kā jau minēju, tad šie galvenie arhitektūras pīlāri ir jāsaglabā, lai politika būtu taustāmāka, redzamāka un uz to lielākā mērā varētu paļauties Eiropas pilsoņi. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad mēs gaidām diskusiju ar parlamentāriešiem, bet vispirms es došu Laso Los Jurjanja kungam. Došu vārdus trim minūtēm, viņš stāstīs par Eiropas eh, parlamenta budžetu. Három perc, azt jelenti, hogy magyarul fog... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Trīs minūtes ir manā rīcībā, un tad es eh, runāšu tomēr ungāru valodā. Eiropas e- Savienībā ir nospraudusi fantastiskus mērķus - 75% nodarbinātības, 20 miljonu mazāk nabadzīgo iedzīvotāju un tā tālāk. Tomēr visi šie indikātori šajā laikā ir drīzāk pasliktinājušies. Lai risinātu ekonomikas un sociālās problēmas, ir nepieciešama nauda, un ja 18 eh, dalību valstīm ir augstāks procents par deficīts par 3%, tad es teiktu, ka e, mūsu telpa nav pārāk liela. Ko mēs varētu darīt? Ir ļoti lielas atšķirības starp dalību valstīm. Un dalību valstīm, kuru rezultāti nav tik labi, varbūt, ka vajadzētu mazliet mācīties. Uh, Uh, un mēģināt uzminēt uh, laba darba noslēpumu. Vēl viena iespēja - vēl varētu Eiropas Savienības resursi un finansiālu palīdzību izmantot labāk nekā līdz šim. Uh, piemēram, tie 82 miljārdi, kas ir līdz mūsu rīcībā līdz 2011. gada beigām tika izmantoti vai mazāk par pusi no līdzekļu. Tad tas ir jāpārtrauc. Komisija ir padarījusi savu darbu, tā ir piešķīrusi priekšmaksājumus un maksājumu procedūra ir kļūsi ātrāka, līdzfinansējums ir paaugstināts Tas viss liecina par to, ka dalību valstīm ir labāk jāstrādā pie tā, definējot mērķus. Mērķi ir jāpiemēro krīzei. To vēlas gan komisija, gan mēs, bet panākumi ir diezgan pieticīgi. Vēl viena iespēja mums vajadzētu pārbaudīt, kāpēc eh, tik liela uh, ražotnes eh, tiek izvietotas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Protams, tā ir uzņēmēju brīv, brīva izšķiršanās, un mēs to nevaram ietekmēt, bet mums vajadzētu izpētīt, kāpēc tas tā notiek. Protams, viens iemesls būs lētās algas, bet ja tas saistās ar vergu darbu, ar bērnu darbu, tad es domāju, ka likumdevējiem tomēr kaut kas būtu jādara, jo ir skaidrs, ka tā ir darba spēka ļaunprātīga izmantošana. Mūsu veselību aizsargā stingri likumi, un tas ir labi, bet eh, tādējādi ražošana kļūst dārgāka un uzņēmēji pārceļas uz valstīm, kuriem viņiem šāda maksājuma vairs nav. Tā, eh, Tādējādi no darba vietu padomjas Eiropas Savienībā kļūst arvien mazāk. Un kur nu vēl lētie importi, kas kropļo Eiropas Savienības tirgu? Mums ir jāskatās, jādomā par vidi, jādomā par cilvēku, kāpēc nav ekoloģiskā nodokļa mums Vajadzētu reāli skatīties uz īstenību un jāmēģina to analizēt. Paldies! Euh, Paldies! Tātad jūs runājat budžeta komitejas vārdā, un tagad es došu vārdu Marijai Kornelsenē. Viņa ir mūsu referente, viņa ir rakstījusi ziņojumu par gadu izaugsmi, attiecīgo rezolūciju. Kornelsenes kundze, lūdzu, trīs minūtes jums. Thank you, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dargie kolēģi, gan no Eiropas parlamenta, gan arī no nacionālajiem parlamentiem man prieks jūs visus šeit redzēt. Manuprāt, ir būtiski, lai mēs kā parlamenta deputāti no abām pusēm patiešām iesaistītos Eiropas semestra virzībā, jo tam vajadzētu būt tam ceļam uz nākotni gan Eiropas Savienībai kop, kopumā, gan arī atsevišķām 27 valstīm sasniegt mūsu izvirzītos mērķus. Es patiešām um, apbrīnoju Eiropa 2020 mērķus un arī Eiropas semestri, jo tīri teorētiski uh, Šī ideja ļoti lieliski darbotos, jo dalībvalsts izstrādātu programmas un strādātu, lai mēs visi tātad uh, iet uz vienotu mērķu sasniegšanu 2020. gadā. Zemes nabadzības līmenis, inovācijas, izglītības līmeņa paaugstināšana. Šie mērķi nav nesasniedzami, tomēr praksē viss tik jauki gluži nav. Pagājušā gada kopējie mērķi bija tādi uz vienu pusi. Uh, noslēgušies, jo tie ignorēja socioekonomisko situāciju, un daudzas valstis īpaši nepiestrādāja pie tādu visaptverošu reformu programmu izstrādes un vienkārši pārstruktūrēja savus plānus dažādās sadaļās. Un atzīšos, ka manas valsts Nīderlandes programma bija visai, um, visai skumjš piemērs. Tā lielākā problēma ir tā, ka Eiropas semestrim nav īsti uh, um, šo klausītāju, jo parlaments pats par sevi pilnībā uh, neiesaistās, pilsoniskā sabiedrība nav iesaistīta, un arī tādējādi sabiedrību šie mērķi nesasniedz. Un man būtu četras um, vēstis, ko gribētu sniegt mūsu kolēģiem no nacionāliem parlamentiem. Tad, kad notiek diskusijas jūsu valstī, jūsu parlamentā par nacionālām reformu prog programmām, lūdzu padomājiet par nākamajām idejām. Uh, Sākumā domāsim Eiropas kontekstā, jo jūsu programma ir viena daļa no 27 programmām, un Eiropas Savienībai kopā, kopumā ir jābūt spējīgai cīnīties ar krīzi un pārvarēt to un kļūt par stiprāku, bet to varēsim tikai darīt tad, ja um, nodrošināsim konkurētspējīgu ekonomiku tām valstīm, kuras var, ir jāsniedz ieguldījumi mūsu kopējā ekonomikā, kas sniegt labumu visiem, bet va, tādēļ nepieciešams arī visām valstīm sakārtot savus budžetus. Turklāt jums būtu jādomā par to, vai jūsu valsts tiešām investē 3% inovācijām vai izglītībā ir pietiekami ieguldījumi Tālāk jādomā ilgtermiņā, jo šī gada Nacionālās reforma programma ir otrā no desmit plānotajām programmām, un te ir jāraugās nākotnē. Viens no svarīgākajiem izaicinājumiem šajā nākotnē būs sabiedrības novecošanās, jo a, pēc kāda laika jau vairākās valstīs būs a, vērojama situācija, kad ir darba vietas un ir nepieciešams darba spēks, kas tās aizņem. Tādēļ jājautā, vai jūsu valstī ir um, ieguldījumi jaunatnē, lai, kas būtu gatavi sabiedrības novecošanas aspektam. Turklāt jādomā arī par aprūpi, par uh, sieviešu iesaistīšanu darba tirgū. Treškārt, jādomā visaptveroši plašāk. Viena no galvenajām problēmām daudzās valstīs ir tā, ka uh, šie plāni nav saskaņot savā starpā, un ja valsts no vienas puses saka, ka cīnās ar nabadzību, bet no otras puses tiek uh, samazināta uh, um, sociālie pabalsti, pensijas un um, šī, šis sociālais aspekts, nu tad vērķi visticamāk netiks sasniegt. Ja valsts no vienas puses saka, ka veicinās sieviešu darbību darba tirgu, bet no otras puses tiek samazināti bērnu kopšanas pabalsti, arī tad šie rezultāti nesik, netiks sasniegt. Ceturkārt, jādomā demokrātiskā uh, kontekstā. Mums nepieciešams pārliecināties, lai mums būtu klausītāji, uh, pie kā mēs vēršamies, un lai viņi uzklausītu mūsu vēstu. Paldies! Paldies par šo skaidro vēstījumu, un tagad es došu vārdu Kipras pārstāvju palātas darba un sociālās apdrošināšanas pastāvīgās komitejas priekšstādātājs vietniecei Skevi Kukuma Kutras kundzei. Lūdzu. Η σημαντικότητα του ρόλου των κοινοβουλίων στη συζήτηση για αντιμετώπιση της Paldies! Jā, kas attiecas uz valstu parlamentu lomu un to, cik tas ir svarīgi, eh, tas ir redzams tādā ziņā, ka sabiedrības pārstāvjiem ir jāietekmē aktuālā politika. Viņiem ir jāizpauž sava nostāja un jāatbalsta tās mazāk aizsargātās sabiedrības daļas, ir jāaizsargā darbinieku tiesības, un tam ir jābūt vienam no pamata akmeņiem visu Eiropas Savienību valstu politikās. Starptautiskās ekonomikas krīzes ietekme uz mūsu ekonomikām, kā arī tā rezultātā radušās uh, zemā attīstības, tātad šī, šis temps ir uh, būtisks, un tādēļ varu pievienoties um, kolēģi izteiktajām bažām par pieņemto lēmumu būtiskumu, jo īpaši runājot par lēmumiem, kas tika pieņemti decembrī. Ja mēs runājam par monetāro stabilitāti, tad šie uh, pasākumi ir bijuši patiešām tādi ļoti kategoriski, strikti. To ietekmē uz sabiedrību, un to rezultātā visticamāk iestājas vēl lielāka regresija um, saistībā ar darbinieku tiesību aizsardzību, un tika, tas tikai palielina uh, šīs atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem. Fiskālā taupība, tas nevar būt mērķis pats par sevi. Mums ir jākoncentrējas uz izaugsmi, uz labklājību un tajā skaitā arī uz jaunu darba vietu ra radīšanu. Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas uz valsts ieguldījumiem inovācijās un pētniecībā, un kā jau tas tika minēts arī šodien, es uzskatu, ka mums ir nepieciešama jauna pieeja. Lai mazinātu krīzes negatīvo ietekmi, tātad šīs uh, bezdarba rādītāju palielināšanās, ražošanas samazināšanās un tā tālāk. Tādēļ es no savas puses gribētu teikt, ka mums ir nepieciešams jauns izaugsmes un stabilitātes pakts, kas ļaus dalībvalstīm sekot tādam modelim, kas būs balstīts uz nosacījumiem, kas pastāv attiecīgajā dalībvalstī, bet nevis tiek uzlikti uzspiesti no ārienes. Es vēlētos, lai mūsu kontinents būtu vienota Eiropa un tajā dalību valstis tiktu vērtētas balstoties uz to, kā ve, um, var izdoties samazināt uh, sociālo nevienlīdzību, um, nabadzību un nodrošināt bezmaksas veselības aprūpi un izglītību saviem, savai sabiedrībai. Un, manuprāt, jāsot būt tās valsts, kas nevar sasniegt šos mērķus. Tādēļ mums nepieciešams labāk koordinēt mūsu izaugsmes un stabilitātes politikas. Runājot par izaugsmi, mēs to varam traktēt dažādos veidos. Piemēram, ANO aprēķini uh, rāda, ka sievietes visā pasaulē um, attiecībā uz algām šie līmeņi uh, tuvinās. Tomēr, ja algu rādītāji būtu vienlīdzīgi, tad par 13% uh, tiktu paaugstināta vidējā uh, Um, alga gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē. Un tas parāda tikai to, ka tas svarīgākais jautājums, ar ko mums ir jāstrādā, ir kritēriji, kas mums jāņem vērā, vai mēs runājam par cilvēkiem vai par pēļņu. Paldies! Paldies, mums ir 11 runātāji pieteikušies. Ehm, vispirms paņemsim 5 runātājs pirmajā kārtā, dos, dosim vārdu pieciem deputātiem, pēc tam es došu vārdu komisāriem, lai atbild uz pirmajiem jautājumiem. Dobrkungs no Romānijas, darba un sociālās aizsardzības komitejas priekšsēdētājs un pēc tam Zeoviņa kungs, Dobra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, Rumāņu valodā runāšu. Lor reprezintă un element esențial. Se încadrează în una din cele uh, darbinieku aizsardzība ir ļoti svarīgs elements. Tas ir, tā, un arī darbinieku pārvietošanās ir viena no pamat brīvībām Eiropas Savienībā. Tātad pārvietošanās ir tāda, kas dod labumu gan Eiropas Savienības pilsoņiem, vai pašam, pašam pilsonim, kā arī dalībvalstī, kur dod strādāt attiecīgais cilvēks. Mobiltāti mēs nevaram atdalīt no vienotā tirgus, tāpēc arī līguma atsevišķi pāns ir veltīts pārvietošanās brīvībai. Tad, kad Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, mēs uzskatījām, ka pamatprincipi ir ļoti svarīgi un mums bija vēlēšanās eh, to atbalstīt, un mēs joprojām uzskatām, ka pārvietošanās brīvība ir kaut kas tāds, kas ietekmē tiešā veidā mūsu pilsoņus. Tāpēc arī šī principa ievērošana nozīmē arī to, ka mēs saglabājam ticību Eiropas Savienības idejai. Tāpēc ļoti žēl, ka desmit dalība valstis ir lēmušas uh, tomēr paturēt ierobežojumus un nelaist iekšā Bulgārijas un Rumānijas strādniekus. Mūsu pievienošanās līgumā mēs parakstījām trīs pārejas periodus, un te ir vesel trīs, um, trīs periodi, kas attiecas tieši uz šīm divām valstīm. Un ir dalībvalsts, kas uh, uztur šos ierobežojumus tagad mēs esam nonākuši pie pēdējās ierobežojuma fāzes 2012-2013 gads, un šajā periodā mēs redzam, kādi nosacījumi ir jāievēro attiecīgajām dalībvalstīm. Un ir, ir noteikts valsts, kur ir problēmas darba tirgu, tātad tiek saglabāti šie ierobežojumi, netiek uzņemti mūsu strādnieki. E, šie ierobežojumi tiek saistīti ar darba tirgus apdraudējumu. Bet komisijas ziņojumā no 11. novembra 2011. gada rāda, ka šai strādnieku kustībai nekad nav bijusi negatīva ietekme uz kāds dalību valsts e, darba tirgu tieši otrādi. Darbinieku pārvietošanās vienmēr ir bijusi ar pozitīvu efektu, tāpēc ir svarīgi, lai desmit dalību valsts pārskatītu uh, savu pozīciju, lai ievērotu arī Eiropas Savienības pamatprincipus. Šeit nav vieta populismam. Darbinieku pārvietošanās ir pamatbrīvība un Eiropas parlaments ir Eiropas vērtību galvenais atbalsts. Šeit ir vairākas Eiropas parlamenta rezolūcijas. 25. oktobrī vien ir pieņemta, arī pagājušajā gadā decembrī. Uh, ir tāds rezolūcijas, ko mēs augstu vērtējam Rumānija. Mēs gaidam arī līdzīgā tieksme no Eiropas komisijas. Un visbeidzot, mēs iestājāmies Eiropas Savienībā grūtā laika periodā. Mēs esam vēlējušies būt atbildīgi, mēs uzņēmās atbildību kopā ar citām dalībvalstīm Mēs parakstījām līgumu, pievienojamies arī citām Eirozonas valstīm, tomēr mēs uzskatām, ka mums ir jābūt arī vienādiem apstākļiem priekš mums, mums ir jābūt vienādai attieksmi. Mums ir jābūt tādā pašā pozīcijā kā visiem citiem. Lielākā daļā gadījumu pārvietošanās brīvība tomēr ir tāds vērā ņemams fakts, saistīts ar mūsu vērtību. Paldies! Selvina kungs no Slovenijas parlamenta finanšu komitejas, tālāk Sančež kundze no eh, Spānijas parlamenta. Kot nav poslanici trajnostno. Paldies. Kā jauns deputāts es eh, izprotu ilgspējīgu izaugsmi kā noturīgu izaugsmi. Labākos laikos lielāka izaugsme, mm, sliktākos laikos mazāka izaugsme, bet tomēr izaugsme. Šai izaugsmai, protams, ir jābūt arī vidē draudzīgai. Valsts finanšu konsolidācija ir ļoti svarīga, lai finanšu tirgi varētu tic, atgūt uzticību mūsu valstīm. Līdz ar to valstu nauda kļūst lētāka bankām un iedzīvotājiem, bet konsolidācija ir jābūt reālai, neizraisot eh, šoku, jo tas varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku konsolidācija ir eh, jābūt vienlīdzīgi un taisnīgi sadalītai pa visiem iedzīvotāju slāņiem, saudzējot visnabagākos. Slovenijā konsolidācijas laikā mēs nevarējām atļauties samazināt nodokļus, bet eh, mums ir nepieciešams izmantot arī Eiropas Savienības līdzekļus, lai izbūvētu infrastruktūru. Es domāju, ka būtu labi, ja PVN pavēn, palielinātu par vienu procentu. Slovenijā tā ir diezgan diezgan e, um, zema. Ekonomiski uzskata, ka tas būtu labs risinājums, jo tādā veidā uh, ekonomika tiktu skarta vismazāk. Tādā veidā arī mazākās, uh, nabadzīgākie uh, slāņi tiktu skarti mazāk, jo būtu arī samazinātais nodoklis ir svarīgi, lai ekonomika būtu atbildīga pret resursiem. Trešdaļa enerģijas ir jāražo vidē draudzīgi. Cilvēki jāinformē par to, ka mums jādzīvo vidē draudzīgi un dabai tuvo. Tāpēc ir nepieciešams ieviest vides nodokli, ja vidē tiek nodarīti zaudējumi. Es domāju, ka tas būtu labs pamats ilgspējīgai attīstībai un sabiedrības progresām. Saprātīga konsolidācija nozīmē uh, lētāku naudu valstī un bankām un iedzīvotājiem, bez tam tad tiek radītas darba vietas un cilvēkus uh, informē uh, par to, ka nepieciešams dzīvot lielākā harmonijā ar vidi. Merci par cette introduction de la dimension fiscale. Dans... Tātad mēs jau sākām ievadījuši šo fiskālo finansiālo dimensiju mūsu uh, um, debatē, tātad uh, esam sākuši runāt arī par dažādām PVN likmēm. Sančes kundze no Spānijas senāta nodarbinātības komitejas un tālāk Erbijon kungs. Sančes kundze, lūdzu. Muchas gracias. Buenas tardes. Paldies. Uh, visus sveicu mūsu tikšanās reizē un galvenokārt es gribētu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 priekšlikumiem un arī paldies komisijas priekšsēdētājiem, padomas priekšsēdētājiem. Es esmu Spānijas parlamenta nodarbinātības komisijas vadītāja un, manuprāt, tā ir ļoti laba iniciatīva, jo te jau ir runa ne tikai par eh, miedarbību starp Eiropas un eh, Nacionālo valstu parlamentiem, bet eh, par līdzdalību, kas ir absolūti nepieciešama, lai būtu savstarpējā izpratne starp Eiropas un Nacionālo reģionālo politiku. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs, teiksim, Spānijas senātā pieņemam likumdošanas aktus, tad ir ļoti nozīmīga mūsu darbā ir arī Eiropas dimensija, un to apliecina arī tādas sēdes kā šodienas. Man ir pāris jautājumu. Jūs jau ziniet, ka Spānijā pat laban ir liels bezdarbs. 5,3 miljoni iedzīvotāji labprāt gribētu strādāt, bet viņi nevar atrast darba vietu. Jaunatnes bezdarbs ir apmēram 40% atsevišķos reģionos, un tas ir ir ļoti, ļoti daudz. Ir pat reģioni ar 45% un pat 60% jauniešu bezdarbnieku. Tas nozīmē, ka tā ir pazudusī paudze. Mums ir nepieciešams rīkoties tūlīt, jo situācija ir ļoti smaga, it īpaši attiecībā uz jaunatnes bezdarbo. Tāpēc es gribētu vērsties pie abiem komisāriem kuri runāja par šīm tēmām, sociālā, par eh, sociālā fonda sniegumu. Dažās valstīs daži aspekti netika pareizi piemēroti un eh, jaunieši, piemēram, netika tā skārti, jo zināt, ka Spānija ja pēdējās nedēļās bija trīs nozīmīgas struktūrālās reformas, arī finanšu reforma un nodarbinātības reforma, kā arī reforma izglītības jomā. Mēs uzskatām, ka nodarbinātības reforma ir vēsturiska. Un e, tādējādi man liekas, ka mums izdosies pārvarēt Spānijas darba tirgus vājumu. Es labprāt gribētu zināt, ņemot vērā to, ka ir dažādi līgumi e, attiecībā uz cilvēkiem, kuri ir zem 30, kuri ir virs 45 gadiem. Tieši šiem cilvēkiem ir visgrūtāk atgriezties darba tirgū. Mums ir nepieciešami elastīgi pasākumi, un tāpēc es labprāt dzirdētu, e, kādus palīdzības mēs varētu piemērot. Eks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 Iepriekšējā sasaukumā es uh, valdībā biju uh, atbildīga uh, par struktūru un sociālo fondu līdzekļiem, ar kuriem mēs varējām radīt 5 miljonus darba vietu, lai gan no sākuma bija ļoti liels bezdarbs. Ir svarīgi tagad rīkoties un tagad spērt konkrētus soļus, uh, jo mums ir vajadzīga gan budžeta, gan finanšu stabilitāte, gan arī darba nodarbinātības reforma. Te ir vajadzīga uh, konkrēta rīcība. Paldies! Merci beaucoup, je prends encore deux orateurs et puis on... Paldies! Mums vēl divi runātāji šajā kārtā un tad komisāri. Orbiona kungs, Eiropas lietu priekšsēdētāja vietnieks Francijas Nacionālajā asamblējā un pēc tam mans kolēģis Gorants Kants. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau plenārs sēdē daudz runājām par budžeta procesu, mēs runājām par to, ka ir nepieciešams stiprināt šo procesu demokrātisko leģitimitāti, un visi piekrīt, ka eh, budžeta process ir ar saviem konkrētiem mērķiem. Mūsu galvenais mērķis ir izaugsme un investīcijas. Un man ir vienkāršs jautājums, un es arī ceru atbildi kā darbojas Eiropas stratēģija 2020. Barozo kungs par to runājis, un mums ir dažādas izjūtas šai sakarā, sakarā ar eiro krīzi, sakarā ar Grieķijas krīzi, sakarā ar jauno stabilitātes um, mehānismu, sakarā ar jauno mm, līgumu, sakarā ar ekonomisko krīzi, stratēģija Eiropa 2020 20 varbūt tiek atlikta malā, e, lai neteiktu vairāk, ka tā ir tiek atbīdīta vispār ļoti tālu prom. Nu, mēs šeit uzdodam šo jautājumu. Ja tas tā nav, es gribētu, lai jūs mums pasakat, lai komisārs mums pasakat jānosaka, kādā veidā izpildās šī stratēģija Eiropa 2020, kādā konkrētā veidā, saprotamā eh, veidā, tādā veidā, ko pilsoņi saprot, lai mūsu Eiropas pilsoņi un dažādām valstīm pieņemtu šo izaugsmu stratēģiju kā savu. Ja tas tā nebūs, tad es baidos, ka šis eh, plāns eh, Eiropa 2020. gadam nebūs paties Lisabonas līguma atspoguļojums, bet būs tikai tādu vēlmju saraksts un nekas konkrēts mūsu pilsoņiem tā neizrietēs. Paldies! Un pēdējais runātājs šajā pirmajā kārtā ir Goran Forums. Tātad mūsu kolēģis, viņš ir arī bijis viens no četriem ziņotājiem par budžeta perspektīvu un lūdzu dodu jums vārdu. Paldies, es esmu arī parlamenta refer referents projektu obligāciju jautājumā, priekšlikumu, ko tagad izteikusi komisija, bet mans jautājums, mans komentārs būtu saistīts ar Zviedrijas kolēģu teikto uh, plenārsēdē. Uh, Viņa ir uh, konservatīvos partijas pārstāve un viņa minēja, ka mums vajadzētu koncentrēties uz taupības pasākumiem un neaicināt uz stimulējošiem pasākumiem šajā brīdī. Jums jā, jāstabilizē situācija, cik ātri vien iespējams. Es nepiekrītu. Manuprāt, Zviedriju var izmantot kā piemēru, kādēļ šāds priekšlikums nedarbojas. 90. gados jau bija vērojama dziļa krīze, tajā skaitā arī banku sektorā, un mums izdevās pārvarēt šo situāciju, izmantojot ļoti ierobežotu budžeta politiku, bet ne tikai. Mums izdevās saglabāt valsts sektoru un labklājības eh, aprūpas sistēmas, bet ne attīstīt, tikai saglabāt. Mēs saglabājam arī ambiciozu darba, eh, tātad um, darba vietu un sociālo politiku, un mēs vienojāmies par ilgtermiņa stratēģiem, kā panākt šo balansu situāciju. Un tā rezultātā par 11% samazinājās budžeta uh, deficīts, bet tas bija 8-9 gadu darbs, nevis viens vai divi gadi. Un vēl kāda lieta, ko mēs varējām izdarīt, bet Grieķija to nevarēja. Mēs tajā brīdī pieteicāmies iestāties Eiropas Savienībā, un arī tas mums palīdzēja. Tas, ko gribu teikt, ir tas, ka nepieciešama līdzsvarot stratēģija, nevis tāda uh, um, maksimāla īstermiņa taupība. Nē, mums nepieciešams laiks. Grieķijas situācija nevar atrisināt vienu vai divu gadu laikā. Mums nepieciešams nodrošināt sadarbību Eiropā, ieguldīt vienotajā tirgu, lai izmantotu to, ka mums ir 500 miljoni patērētāji. Nepieciešama solidaritāte, un tiem, kam ir situācija ir labāka, vajadzētu investēt, lai palīdzētu gan pašiem sev, gan arī pārējiem. Un tieši tādēļ Eiropas Savienības budžeta, budžeta samazinājums nebūs risinājums. Ir vairākas uh, dalībvalsts, kas vēlētos nākamajā finanšu perspektīvā samazināt par 100 miljardiem, bet ja to darīsim, tad tās uh, vidējās maksātājas valstis uh, iegūs, bet tie, kam šī, šis finansējums ir nepieciešams, tikai zaudēs. Tādēļ gribētu vērsties gan pie deputātiem, gan komisijas, kā pārliecināt šīs maksātāju dalībvalstis, ka struktūra fondu projektu ob obligācijas un šie infrastruktūras projekti mums visiem nes labumu, gan saņēmējiem, gan maksātājiem. Jo, ja par to mēs viņus nepārliecināsim, tad baidos, ka budžeta procedūra nākamajā finanšu perspektīvā būs tikai taupīšana, nekas cits. Paldies! Monsieur le commissaire, alors je... Komisāra kungs. Varbūt Levandovska kungs no sākuma. Thank you for all your... Paldies Paldies visiem par komentāriem un jautājumiem. Sākumā atbildēšu Dabroģu kungam no Rumānijas. Mobilitāte, pārvietošanās brīvība ir viena no vienotās tirgus ieguvumiem. Protams, tagad krīzes um, ēnā ir jāņem vērā, ka tas ir viens no Eiropas Savienības noteiktiem mērķiem. Es, protams, apzinos, kādi ir ierobežojumi. Uh, jo tie savā mērā atspoguļo arī šo rietumu darba tirgu invāziju no cilvēkiem aiz dzels priekškara, tā teikt. Un tas ir kā atbilde sabiedrībai, kas dzīvo bažās rietuma Eiropā. Tomēr tas ir arī pretrunā ar vienu no svēti neaizskaramajām Eiropas Savienības brīvībām. Bet, kas attiec uz pārvietošanās brīvības mobilitāti, ņemot vērā citu valstu pieredzi, varbūt netik lielā mērā Rumāniju, mobilitāte varbūt arī tāds vienvirziena ceļš. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kas uh, tver iespēju tātad doties uz vietu, kur viņa darbs ir labāk apmaksāts, nevis atgriezties mājās, tad tas ir vienvirziena ceļš. Un vismaz uh, divos gadījumos divas jaunās dalība valsts lūdza pārāk lielā mērā neveicināt Eiropas Savienības šo programmu, kas ir jaunatne kustībā. Jo jaunatne jau tagad kustās, jau tagad bēg prom tā teikt. Un to nevajadzētu pārāk lielā mērā veicināt, jo jau atkal tas ir vienvirziena ceļš, jo īpaši ņemot vērā algu atšķirības. Protams, ka komisija uzstās uz to, ka pilnībā tiek īstenota šī ļoti uh, būtiskā darba spēka pārvietošanās, mobilitātes um, aspekts. Tomēr vairāku dalību valstu pieredze rāda to, ka tā nav nemaz tik uh, laba situācija, kur visi ir ieguvēji, ja runājam par šādu vienvirziena kustību, nevis īslaidzīgu mobilitāti. Kas attiec uz Slovenijas kolēģi uzdoto jautājumu par nodokļiem, tad šeit, šajā jomā, mēs gan komisijā, gan arī citās iestādēs varam tikai nākt klajā ar priekšlikumiem, un tas ir balstīts uz um, šī principa nekādas taksācijas bez pārstāvības, Un šo principu mums jārespektē pat tādā gadījumā, ja mēs tikai uh, piedāvājam tātad dažādas priekšlikumas, bet galu galā lēmums pieņem valstu parlamenti. Un te ir jārunā par dalību valstu pilnvarām, par ratifikāciju valstīs, un es pieturēšos arī pie tā, ka mēs nākam klajā vēl aizvien ar mūsu priekšlikumu par finanšu darījumu nodokli un PVN kā daļu no Eiropas Savienības ieņēmumiem. Arī šie priekšlikumi ir jāratificē, un tas ir dalību valstu parlamentu rokās. Sančeska Maha kundze. Jāsaka, es visai labi pārzinu šī brīža situāciju Spānijā, un pagājušajā nedēļā uz Spāniju devās arī īpaša uzdevumu komanda, kas uh, konsultējās ar jūsu valdību un pārējām iesaistītajām pusēm, kā pārplānot struktūru fondus, lai lielāku um, uzsvaru liktu tieši uz darba vietu radīšanu jaunatnei. Un Johannes Hans nākamajā nedēļā dosies uz Madridi pārunāt šos jautājumus. Šobrīd ir vērojama zaļā gaisma, ir, um, ir šis um, iespēju loks tieši nodarbinātības iespēju ziņā. Uh, tādās valstīs kā Spānija, piemēram. Spānija zināmās jomās nu jau vairs nepretendē uz to lielāko atbalsta intensitāti. Tomēr um, ir vēl aizvien arī konverģences reģioni Spānijā, uh, un, ja mēs runājam par Mursiju, Galīciju un citiem, un vēl jau vairāk Andalūziju, tad tie ir šie um, vidus reģioni, kur atbalsta intensitātes līmenis ir visai vērā ņemams. Tādēļ, nu, tas ir tīri pretrunā ar šiem stereotipiem, kas ir um, bieži novērojami, ka Spānija ir tikai maksātājs Eiropas budžetā. Nē, Spānija vēl aizvien arī saņem atbalstu. Visai, ņēmām, visai vērā ņemamā mērā. Tas ir to valstu kontekstā, kas uh, gan maksā, gan saņem. Bet uh, Spānija pagājušajā gadā, salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, um, aptvēra 111% no piedāvātā pieejamā atbalsta, un tas ir arī saistīts ar darba tirgus iespēju paplašināšanu Spānijā vēl ir vairāki jautājumi, kurus es domāju, ka nodosim Johannesam Hānam. Lūdzu. Danki, Jānuš. <laughs> Paldies, Jānuš. Es gribētu jau visvairāk pateikties deputātam Farmam par viņa norādījumu uz to, ka mums ir jābūt vienkārši pietiekami godīgiem. un uh, mēs nevaram solīt lielus uh, panākumus taču nedēļu laikā. Mūsu pienākums ir sūri strādāt, lai uzlabotu situāciju. Bet nebūtu godīgi sacīt, ka dažu nedēļu vai mēnešu laikā mēs jaunatnes bezdarbu ilgtspējīgi spēsim samazināt. Īstermiņā var izdarīt daudz eh, ko, bet eh, runa jau ir par to, vai pasākumi būs pietiekami ilgtspējīgi. Runa ir par to, ka mums ir nepieciešama inteliģenta un ilgtspējīga darba vietu radīšanas procedūra. Un eh, it īpaši jāatbalsta mazie vidējie izņēmumi, kuru inovāciju kapacitātes, gan arī, kā jau tika pieminēts, jāsaglabā aktivitātes apmācības jomā. Manam pašam ir eh, ilgadīga pieredze, un es zinu, ka profesionālā izglītība eh, teorētiskā atpaliek no prakses. Tāpēc te ir rūpīgi jāizvērtē, vai teorētiskās apmācību programmas eh, realitātē atbilst tam, ko vajag uzņēmē darbībai vai nē. Mums ir nepieciešams ātrāk reaģēt uz procesiem. Piemēram, To var saprast kā ļoti vienkāršu piestādītu rēķinu, bet tas liecina par KMU, MVU nu, lomu. Eiropā ir 20 miljoni MVU un 23 miljoni bezdarbnieku. Tātad, ja katrs MVU pieņemtu vienu papildus darbinieku, tad bezdarba problēma būtu atrisināta bet 500 eh, eh, lielākie uzņēmumi, ja eh, vajadzētu viņiem ar to nodarboties, tad katram vajadzētu uzņemt 46 tūkstošus jaunus darbiniekus, kas ir, ir reāli. Tāpēc ir svarīgi atbalstīt un stiprināt mazos un vidējos izņēmumus. Eiropā ir reģioni, kuros eh, ir šajā jomā ļoti maz darba vietu, tāpēc arī eh, mums ir jāpievēr, jāpievēršas eh, gudrajai specialitātei, vied, viedajai specializācijai Un e, tas nozīmē darbu struktūrāli vājākajos reģionos, tiecoties radīt jaunas darba vietas un jaunus darba tirgus ar ilgsvaru. Manu e, ir ļoti svarīgi, lai mēs kopā ar dalību valstīm izstrādātu jaunas iespējas. Es pats varu teikt, ka esmu Eiropā apmeklējis ļoti daudzus reģionus, tāpēc arī varu teikt, ka katrā reģionā ir savas īpašās eh, zinātības un specializācija, eh, kuru arī vajadzētu attīstīt, piesaistot eh, ilgtspējīgas darba vietas. Eiropa 2020. E, nē, šī ideja nekādā gadījumā nav mirusi. Tā ir ļoti aktīva tēmai, tā ir jābūt ļoti aktīvai tēmai. Un tas ir labs piemērs, cik ļoti ir nepieciešamas daudzgadu finanšu schēmas, jo tikai pateicoties e, šādām schēmām e, mēs varam spraust mērķus, uz kuriem varam paļauties, iz, varam elastīgi izvēlēties mērķus, metodiku un, protams, neaizmirst pamatmērķus, proti bezdarba samazināšanu un novērst to, ka ir daudz mazkvalificētu jauniešu vai nekvalificētu jauniešu. Šī situācija ir absolūti ir jāmaina. Mēs gribam, lai mums būtu daudz labi izglītotu jauniešu. Mēs gribam attīstīt eh, pētniecību un novatoriskus risinājumus. Mēs gribam izmantu, palielināt energoefektivitāti un palielināt reģeneratīvo energoresursu sadaļu. Tās ir pamatnostādnes, kuras ir neapstrīdamas un kuras Eiropai 2020 vajag sevi ietvert kā mērķus arī tālāk, e, izmantojot e, kohēzijas politikas piedāvātos iespējas. Un, protams, ka ir ļoti svarīgi, lai šī politika visos Eiropas 71 reģionā uh, tiktu pielietota un nāktu par labu tad mēs varēsim arī sasniegt savus mērķus. Un tā arī ir liela kvalitatīva atšķirība starp uh, Lisabonas stratēģiju. Ir nepieciešams mērķus kvalificēt nacionālā un pat reģionālā līmenī. Par to ir jāspēj vienoties ar dalībvalstīm un reģioniem šie mērķi pēc tam ir jāpublicē, lai radītu sabiedrisko spiedienu proti sagaidot, ka tiek izdarīts tas kaut arī ilgākā laika periodā, par ko tika panākta vienošanās. Tātad mums ir jāpārdomā par to, kā šo to padarīt ātrāk, it īpaši jaunatnes bezdarba jomā, jo te ir runa arī par perspektīvām uh, bet no otras puses mums ir jābūt politiski godīgiem un atklātiem, atzīstot, ka 24 stundu laikā visas problēmas neatresināsim. Ir ļoti svarīgi, lai mēs ieskicētu perspektīvas un to darītu jau šodien un nevis rītdien. Un šeit uh, palīdzētu atgūt uzticību politikā tieši jauniešiem, lai viņi saprastu, ka politika problēmas var atrisināt un nevis radīt. Merci, Paldies, mēs esam gatavi ķerties pie otrās jautājuma kārtas. Vispirms Mila kungs no Ungārijas Nacionālās asamblējas. Viņš ir Eiropas lietu komitejas priekšstādāja vietnieks, un tad Aningamas kungs, Mila kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu no Ungārijas, tātad no valsts, eh, kur pat labam tiek piemērots pārtagas princips, par ko jau iepriekš runāja Levandovska kungs, bet pie šīs tēmas es vēl atgriezīšos. Principā tā tad situācija ir tāda, ja mēs runājam par pašreizējo krīzi vai Eiropas Savienības budžetu, eh, ka mums eh, ir ļoti liela diskrepance starp reālo ekonomiku un tās procesiem un finanšu procesiem eh, tikai šīs problemātikas analīze būtu pārāk plaša un laikietilpīga. Centieni noregulēt vai aplikt ar nodokļiem finanšu transakcijas eh, ir solis, bet es neesmu pārliecināts, ka tas būs pietiekams. Otrakārt, eh, šajās te krīzes te kontekstā mēs redzam, ka eh, no ražīguma ekonomikas viedokļa ļoti liela diskrepance starp eh, centriem un perifēriem. Mūsu rokās nav pietiekami daudz līdzekļus, lai reāli piemērotu kompensācijas mehānismu. Uh, Un ja mēs nevaram izmainīt perifērijā esošo situāciju, tad mēs arī nevarēsim izveidot vienotu Eiropu. Būtībā ir tā, ka ir jāpievēršas detaļām, īpatnībām, tām valstīm, e, kurām ir mazāk kapitāla spēkas, kur, e, kuras nevar e, visu izveidot ar tādu enerģiju, kā tās valstis, kuram tas ir. Ja mēs e, e, ar sankcijām samazināsim šo valstu izredzes, e, tad mēs vēl vairāk sarežģīsim to situāciju. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka ir atpalikušie reģioni un ka ir pasliktinās arī nodokļu maksātāju situācija, jo viņi zaudē tirgus. Mēs parakstīsim fiskālo līgumu, lai gan mums ir eh, zināmas šaubas, piemēram. Eh, šis te līgums, šis te pakts eh, nav formulēts ļoti demokrātiski. Uh, Un um, mums gribētu izvairīties no iespaida, ka mēs rīkojamies uh, nevisai saskaņā ar demokratizācijas principiem. Otra puse, cik tāla tikai ar sankcijām vien iespējams darba tirgū panākt izaugsmi vai progresu. Mēs tagad runājam par paktu kam ir eh, jāintegrējas eh, Eiropas Savienības pamatdokumentos, bet te vēl nav daudzu elementu, kuri varētu izlīdzinātību nodrošināt. Par kohēziju runājot, Ungārijā ir 142 eh, miljārdi eiro, kuri tiek ieturēti. Tas ir tikai viens aspekts. Un, eh, ja tiek eh, izanalizēta situācija un investīcijas tiek saistītas ar riska faktoru, eh, tad es teiktu, ka tādu aprēķinu, kas to pamatotu, nav. Bet ja šādi pētījumi ir veikti, Un, un, ja tādi dati ir, tad varbūt tādus maksājumus arī vajadzētu pārtraukt, bet mūsu situācija nav tāda. Un sankcijas eh, varētu rūpēties tikai par balansu vai palielinātu balansu. No vienas puses Ungārijas budžets ir ļoti sarežģītā situācijā. Uh, Arī Eiropas Savienības vērtējums eh, pasliktinās Ungārijā un eh, sasparojas radikālie spēki. Vēl par Ungārijas nodarbinātības politiku divi punkti. Ja mēs gribam paaugstināt konkurētspēju, eh, tādējādi, eh, ka sašaurinām darbinieku tiesības, pasliktinām darba apstākļus un vides aspektus, eh, tad mēs nenonāksim Eiropā, kurā ir patīkami dzīvot. Mums ir jāmaina paradigma, nevis jākoncentrēs uz krīzes menedžmentu. Paldies, Haningan kungs no īrijas pārstāvju palātas. Viņš arī ir Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs. Un tālāk Artjui kungs. Uh, to šodien mēs esam um, ieradušies, lai piedalītos šajā debatē. Daudz zināsiet, ka šobrīd mēs pētam to, vai mums ir nepieciešams referendums sakarā ar fiskālā līguma parakstīšanu. Tomēr debats īrijā jau ir sākušās, un ko mēs dzirdam no šī līguma oponentiem? Viņi saka, ka tā ir tikai un vienīgi taupības programma un ka Eiropa īpaši neapkaro bezdarbu ar šo līgumu. Tāpēc esmu priecīgs dzirdēt, ka šodien mēs runājam par Eiropu 2020 stratēģiju un ļoti labi, ka mēs runājam par jauniešu bezdarbu. Eh, tāpat kā Spānija, arī pie mums ir milzīgs jauniešu bezdarbs 30%, un tāpat kā Spānija, eh, mēs arī redzam, ka rodas zaudētā tāda paudze un arī migrācija. Un pagājušā nedēļa jauniešu nodarbinātības rīcības grupa bija ieradusies Dublinā, un tas ir ļoti labi, bet kā finansēsiet šos pasākumus? Dažās uh, valstīs jau ir iztērēta struktūra fonda, un nekas tur nav palicis, nekas tāds, ko varētu pārprogrammēt. Vai jūs sagaidat kaut ko tādu, ka valstis, uh, kur mm, ir palikuši kaut kādi fonda pārpalikumi, kad šos mm, liekos līdzekļus varētu izmantot tās valsts, kur ir iztrūkums. Es ļoti gribētu dzirdēt Hāna kunga komentārus par mm, darba vietu ilgspēju. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es domāju, ka ir iespējams panākt šos mērķus, strādāt kopā ar nacionāliem parlamentiem. Uh, Mums eh, pagājušajā nedēļā mūsu valdība ir ieviesos 270 dažādas pasākums, piemēram, pasākumi eh, maziem vidiem uzņēmumiem, arī uzņēmumiem, kas sāk darbību, mums ir arī nodarbinātības plāns, un kāds ir jūsu viedoklis par to? Mēs šeit papildinām viens otru eh, valstis un Eiropu, tātad mēs neaizvietojam, bet papildinām viens otru. Paldies! Paldies! Arčīkungs! no Francijas senāta, un pēc tam būs Klapisona kungs no apvienotās karalists eh, Arčī no Finanšu komitejas. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, mēs visi meklējam, kur atrast izaugsmi, mēs visi gribam konkurēt spēju. Uh, Um, nevienmēr budžets ļaut mums realizēt struktūra reformas, un um, mēs koordinējam savas institīvas, un mēs atrodam iespēju veidot sinerģētisko efektu starp dažādām rīcībām. Es gribētu divas lietas teikt par budžetiem. Vispirms par budžetu kā tādu. Ir ļoti svarīgi sakot publiski tiem izdevumiem, un to dara valstis. Un Eiropas budžets no otras puses ir tāds relatīvi marģināls. Praktiski 2% eh, no publiskiem izdevumiem Eiropas Savienībā. Mēs uzdodam sev jautājumu par valsts izdevumiem vispār Eiropas Savienībā kopumā, un es gribētu, lai mēs varētu uh, regularizēt mūsu vērtēšanas metodi, arī publisko kontu uh, pārskatīšanu uh, lai mēs varētu zināt, kāda ir situācija lai mums būtu tāds tā kā zelta likums, lai mēs vienmēr varētu izvērtēt, saprast, kas notiek ar publiskām finansēm. Uh, lai nebūtu mums iztrūkums miljārdu eiro apjomā, mums ir jāspēj izmantot esošos budžeta resursus. Un vēl mēs gribam spēt rekonstatēt eh, vietas, kur nepietiek koordin koordinācijas un kur ir nepieciešams papildināt. Mēs gribam pasvītrot, ka ir nepieciešams enerģētisks efekts starp valstu institīvām un Eiropas institīvām. Uh, Un tagad es gribētu parunāt par situāciju Eirozonā. Eirozonā mēs esam ņēmuši vērā e, to valsts situāciju, kam ir grūtības. E, ir valstis, kurām ir grūtības un kas nav Eirozonā arī rezultātā mums ir iespēja izmantot struktūra fondus speciāliem pasākumiem. Vajadzētu varētu izvairīties no pilnīgas pašfinansēšanas, jo dažās valstīs ir tik milzīgs publiskais deficīts, kas pārsniedz visus saprāt robežas. Un Eiropas Savienībā mums ir vienotais tirgus. Un šeit es redzu pretrunu. No vienas puses ir mūsu uzdevumi iekšējā tirgu un uzdevumi Eirozonas tirgu. Iekšējā tirgu mums ir ļoti daudz dažādas normas, direktīvas, eh, kas attiecīgi palielina publiskās izmaksas, arī uzlabo līdz ar to uzņēmumu konkurētspēju Mēs tiecamies pēc stabilitātes, gribam mazināt deficītu, mēs gribam arī vadīt eh, publiskos tēriņus un stimulēt izaugsmu. Es domāju, ka mums vajadzētu harmonizēt visus šos dažādos aspektus. Mums tomēr jāsamierina gan patērētāji, gan ražotāji interesi iekšējā tirgu. Pirms došu vārdu Klapisona kungam no apvienotās karalistes parlamenta. Es gribētu atsaukties uz 33. pantu uh, tekstā, ziņojumā, par um, kuru jau mēs esam nobalsojuši parlamentā. Šeit ir atsauce uz to, ko teica Fjīkungs. Tātad Gauzesa kungs savā ziņojumā 33. punktā jau ir teicis par to, ka ir nepieciešams sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem, lai mēs radītu šo papildinošo efektu, jo šie izdevumi nav tikai izdevumi, te jāpēt arī kvalitatīvi, kādā veidā tas palīdz mums realizēt Eiropas uzdevumus. Klapisonu kungs no pārstāvju palātas, Britu parlaments un tālāk nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu priecīgs piedalīties šajā sanāksmē. Te mums ir iespēja mainīties ar viedokļiem ar valsts parlamentu un Eiropas parlamentu. Pat ja mums ir kaut kāds pretruns, mēs kaut kam nepiekrītam, tomēr mēs varam paplašināt savus horizontus un iegūt jaunas zināšanas. Eh, par Eiropas budžetu grib runāt. Varbūt tas nav galvenais, tomēr piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Eh, tas mm, apjoms ir tāds, ka mēs nevaram iedomāties, ka varam kompensēt visas problēmas, kas radušās makroekonomiskā konteksta. Un vēl Zviedrijas kolēģis eh, no Eiropas parlamenta arī teica, ka ir ļoti grūti ir atbalstīt budžeta palielināšanu Eiropas Savienības vajadzībām. Šeit es runāju arī par administratīviem izdevumiem, kā arī par mm, citiem izdevumiem. Eh, nacionālām valstīm, piemēram, mūsu valstī, mums ir pašiem jāsamazina savus pu publisko izdevumu programmas, un ta, tas viss ir saistīts ar pakalpojumu samazināšanu, darba vietu samazināšanu. Mums ir ļoti grūti panākt kaut kādu demokrātisku piekrišanu, ja mums ir jāpalielina kaut kas saistībā ar Eiropas Savienības budžetu, bet tas nav tas, par ko es gribēju runāt. Es gribēju runāt par eiro nākotni par jauno šo politiku, kas parādās jaunajā uh, līguma. E, apvienotā karaliste nav eirozonas valsts, bet mēs gribam arī iegūt stabilitāti eirozonā, mēs gribam, lai būtu izaugsme, lai Eiropas zonā būtu labklājība. Uh, Un mēs skatāmies uz pasākumiem, kas tiek um, šodien piedāvāti. Es lūdzu, lai jūs arī ieskatāties šajos pasākumos, padomājiet, vai tas strādā. Un ja tas nestrādās, tad varbūt turiet atvērts savus prātus un meklējiet kaut kādus citus ceļus. Uzticamība nav īpaši liela šiem piedāvātajiem pasākumiem, un ņemot vērā visu šo fonu, informācijas stabilitātes pakts, arī māstrikts kritēriju un tā tālāk, e, kā tas tiek pārkāpts, kā tas tika pārkāpts. Uh, Eh, esošajā jaunajā līgumā ir jaunas normas, bet eh, principā tas ir tas pats, kas agrāk daudzējādā ziņa. Un rodas jautājums, vai tiešām tas novedīs pie veiksmes, pie tās, ko mums nedēļ stabilitātes un izaugsmes pakts. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz priekšlikumus, kā stimulēt izaugsmu, Lisabonu, starpkārtību un tā tālāk. Ja mēs būtu izpildījuši visu šo iepriekšējo, tad mēs nekad nebūtu nonākuši pie tādām problēmām ar nodarbinātību, ar izaugsmas trūkumu. Tāpēc es es aicinātu jūs ieskatīties šajā politikā, vai tā darbosies. It īpaši aicinu ieskatīties taupības programmās Eiropas dienvidos, ņemot vērā, ka viņiem jāsacenšas, ņemot vērā ļoti neizdevīgu valūtas kursu, viņi vēl ņemot vērā, ka auga bezdarbs, ir tīpaši jauniešu bezdarbs, par to runāja Spānijas kolēģis, arī Grieķijas koprodukts samazinās 7% gadā. Ja mēs runājam tikai par taupību, tad vajadzētu tomēr realistiski paskatīties, kas tad notiks ar šīm valstīm. Viņiem būs mazāk nodokļu ieņēmumu, mazāk cilvēku strādā ar sociālie izdevumi, sociālās apdrošināšanas izdevumi būs mazāk. Un pēc tam būs ļoti grūti atgriezties šīm valstīm pie sabalansēta budžeta. Un ja mēs tiešām gribam fiskālo disciplīnu, tad jādomā par saprātīgu makroekonomisko ietvaru. Un es te atceros 30. gadus un arī politikas apvienotā karaliste ASV 30. gados, kas tika uh, realizēts uh, īstenībā. Nekas tur neradās līdz ieradās uh, Meinards Keins, kas nāca klajā ar savām revolucionārām idejām. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, norādot uz reglamentu pārkāpumu. Rašerķiekundze un līdz ar to arī beigsim, slēgsim runātājs sārakstu. Rašerķie kundze. Eiropas sociālā fonda referenta. Paldies! Mūsu kolēģis Arčīkungs jau runāja par budžeta konverģenci, ka ir nepieciešams domāt plašāk kopienas līmenī. Es arī uzskatu, ka mums ir jātuvina nodarbinātības politikas, jo nodarbinātības politikas pārsvarā tās ir nacionālo valstu kompetencē. Ja jūs gribat apkarot bezdarbu, tad tas tā ir jādara un ir tīpaši. Ja mēs gribam sagatavot mūsu darbiniekus, lai viņi paaugstinātu savu kvalifikāciju, lai iegūtu jaunas prasmes, kas ir nepieciešamas tuvākajos gados, Um, tāpēc mums ir jāfokusējas ne tikai uz sākotnējo izglītību, bet kopā ar darba ņēbējiem, ar um, visām ieinteresētajām pusēm, ar um, profesionālām nozerēm mums ir jāmobilizē visi mūsu spēki, lai sagatavotu mūsu darbiniekus jaunajām vajadzībām, tādas, kas būs uzņēmumos. E, tie nav tikai mazie uzņēmumi vai mini uzņēmumi, ir arī darbinieki Tāpēc mums ir nepieciešama daudz lielāka konverģence šai ziņā visā Eiropā. Un kādā veidā komisija un padome atbalstīs mūsu un kādā veidā tiks izmantot sociālais fonds. Paldies, un tagad došu vārdu Hāna kungam, jo viņš grib ātrāk iet prom, un pēc tam Levandovska kungs, kas paliks ar mums ilgāk. Lūdzu. Pirms došu vārdu Hāna kungam Es izmantošu arī savu pozīciju kā priekšsēdētājs pozīciju. Un es gribētu arī iesaistīties šajā sarunā. Galu galā Eiropas sociālais fonds tiešām ir ļoti liederīgs instruments, bet tas nevienmēr tiek izlietos līdz galam mums ir nepieciešams stimulēt šo tērēšanu no šī fonda. Mums jāveicina dialogs, eh, arī dažādi izglītības eh, struktūras, programmas. Mums ir no Eiropas sociālā fonda jāgūst maksimālais labums. Un tāpēc mums arī ir programmēšana. Mums vajadzētu integrēt šīs grūtības un izmantot to kā elementu programmu izstrādē. Paldies! Uh, Es tagad eh, neiedziļināšos sociālā fonda detaļās, jo tas arī nav īsti mans uzdevums. Es tikai eh, runāju par statistikas datiem, un tad mēs redzējām to, ko redzējām. Vairāki referenti teica, ka Eiropas budžets uh, Mm, tā, ņemot vērā makroekonomisko nozīmi, tiekot eh, atstāts novārtā. To tā nevarētu teikt, jo daudzās valstīs ir tā, eh, ka eh, tieši struktūra fondu līdzekļi ir būtiska sabiedrisko investīciju daļa. Mums ir valstis, kur vairāk nekā 50% vai 50% no investīcijām e, nāk e, no struktūra fondiem. Pat Francijā ir reģioni, kur līdz pat 25% no reģionālās investīciju kapacitātes tiek nodrošināts no struktūra fondiem tā kā struktūra fondi ir daudzos reģionos, tāpēc arī ir da, labi attīstītos reģionos e, atbildīgās personas ļoti interesētas, lai šie fondi e, turpinātu pastāvēt, jo tas ir, tā ir eh, tā sviesta kārtiņa uz maizītes, ko reģioni saņem, lai varētu īstenot jaunas programmas un jaunas idejas. Uh, Tieši tādos laikos, kā tagad eh, budžeti eh, standarta situācijā ir ļoti saspringti un eh, procenti, kas tiek piešķirti no sabiedriskajiem budžetiem, kļūst arvien mazāki. Tāpēc arī šeit ir nepieciešams piedāvāt alternatīvas lai tādā veidā varētu īstenot, saskaņot īstenot Eiropas idejas. Būšu atklāts. Eh, izaugsme daudzās jomās nebūs stimulējama bez finansējuma. Ja es, piemēram, eh, teiktu mūsu grieķu draugiem, eh, ka ir Grieķijā reģioni, kur varētu turismas attīstīties visu gadi, tad šīs te atziņas ir iespējams īstenot tikai ar zināmu finanšu šo piedevu, respektīvi investīcijām. Un, ja mēs runājam, ka tā tad šeit vēl ir uh, nepieciešamība pēc kaut kā, tad es varu stimulēt uh, tikai uh, tādi, ja varu kon piedāvāt konkrētus līdzekļus. Ja uh, nav finansējuma, tad es Eiropā izaugsmi nevaru nodrošināt. Tas, par ko mums jādiskutē, ir tas, kā izaugsmi stimulēt eh, saskaņoti un inteliģenti. Un par to runās vēl eh, Levandovska kungs. Katrā ziņā 95% eh, no Eiropas Savienības budžets tiek atdots atpakaļ dalību valstīm, respektīvi tiek investēts aktivitātēs. 5 vai vēl mazāk pie, nekā 5% no Eiropas Savienības budžeta ir tam, lai apmaksātu personāla izma, izmaksas vai līdzīgas izmaksas. Uh, Es domāju, ka šeit uh, mēs eh, varam salīdzināt situāciju ar visām Eiropas administrācijām, runājot par budžetu un operatīvo budžetu, un eh, runājot par nodokļu maksātājiem. Nodokļu maksātāji daudzējādā ziņā ir ieguvēji, bet, piemēram, es gribētu teikt, ka Vācijas Federatīvā republika katru eiro, ko tā iemaksā struktūru līdzekļos, 85% tā, centus tā saņem atpakaļ, jo vācu uzņēmumi saņem pasūtījumus neizvirsīs šo tēmu tālāk. Tas nozīmē, no 1 eiro 85 centi atnāk atpakaļ. Un tas nozīmē, ka šie līdzekļi ir ļoti iedarbīgi un eh, vērtības radīšana eh, ir ļoti ilgtspējīga tajās valstīs, kur arī ir šie lielie nodokļu maksātāji. Eh, par īru kolēģi, protams, te jau patiešām ir tā, ka mēs ne, nedarām kaut ko papildus, kādu papildus pasākumu, bet mums ir svarīgi, lai dalību valstis izstrādātu uh, adekvātas jaunatnes nodarbinātības problēmas. Mēs no savas puses eh, piedāvājam iespējas un eh, pārskatu par to, eh, kas, kādas in iniciatīvas Eiropā jau ir bijušas, kas ir spējušas gūt panākumus. Tad katrai dalību valstī atliek tikai pārbaudīt, ko no gūtās pieredzes tā varētu paņemt sev un ko īstenot vēl pievienojot eh, Eiropas līdzekļus. Pat laban eh, dalību valstīs nevar teikt, ka būtu neizmantota nauda. Eh, tikai programmas perioda beigās mēs varēsim konstatēt, kuri līdzekļi ir izlietoti un kuri nav. Līdz šim ir bijis tā, ka dalību valstis nav bijušas ar mieru izmantot neizmantotos līdzekļus citiem projektiem. Uh, Tā kā mēs, kā komisijas pārstāvji, esam ļoti atvērti runāt par neizmantotojiem līdzekļiem uh, un pētīt, kā to varētu izmantot inteliģentā veidā citādāk bet līdz šim mēs nesam izjutuši lielu pretīmnākšanu. Tā kā tikai 2014. gadā mēs varēsim pateikt, kas ir izmantots, kas nav. Un Ungārijas kolēģim gribētu teikt angliski. Really Šeit ir tomēr atšķirības starp saistībām un maksājumiem. Saistības ir tā kā solījumi nākotnē atlicināt nodrošināt finansējumu tiem projektiem, kas tiks īstenoti nākotnē. Un esam izstrādājuši arī drošības tīklu īpaši Ungārijai. Un tas ir paredzēts tam, lai apturētu 90% no alokācijām, ikgadējām alokācijām Ungārijā, lai nodrošinātu, ka turpinās struktūra fondu īstenošanu. Lielas paldies! Merci beaucoup. Monsieur le commissaire. Paldies. Paldies, komisāra kungs. Tā kā nevēlos kaitināt, tā teikt, parlamenta deputātus lūgtu tomēr pieciem atlikušajiem deputātiem vēl dot iespēju izteikties, un tad jums būs iespēja uh, minūtes laikā tomēr atbildēt arī šiem kolēģiem, ja var. Nu, ceru, ka uh, apmierināsties ar šo vienu minūtu. Monšona kungs lūdzu, attīstības, ekonomikas attīstības komitejas pārstāvis no Maltas. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdēt, izteikšos pavisam īsi. Pirmkārt, būtiski ir tas, lai iniciatīvas, ko uzsāka Eiropas institūcijas, lai tās nenozīmētu, ka tā būs tāda vienas pieejas politika, kas uh, tiek piemērota visām valstīm, jo ne visas valsts ir vienādas, tās atšķiras, un šis aspekts ir būtisks, jo īpaši tādā mazā valstīm kā Malta. Turklāt, mūsuprāt, būtiski ir arī tas, lai izaugsmes iniciatīvas radītu uzticību privātajā sektorā, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, Eiropā gan vidustermiņā, gan ilgtermiņā, mums ir uh, jānodrošina investīcijas no privātā sektora. Šobrīd redzam, ka ir uh, finansējuma pārēja no Eiropas uz uh, attīstības ekonomikām, un tādēļ domāju, ka veiktajās iniciatīvās šis fakts būtu jāņem vērā un jāliek privātajam sektoram investēt vairāk Eiropas valstīs. Liels paldies! Paldies, Silīna kundze no Igaunijas! no sociālās uh, Latvijas. Um, Hāna kunga pieminēto prioritāti, uh, tātad investīcijas izglītībā. Uh, es gribu vērst uzmanību, cik ļoti nepieciešams ir reformas tieši izglītības sistēmā. Uh, Eh, šis ir gan eh, Nacionālo parlamentu mājas darbs, gan arī, es teiktu, jālūdz mums ar Eiropas komisiju ļaut eh, vairāk koncentrēt struktūrālos fondu līdzekļus izglītībā. Vislielākais bezdarbs, var teikt, ir jaunatnes vidū. Un tā pašā laikā, pastoties statistiku, 70% no darbspējīgo ir bez augstākās izglītības. Tas nozīmē, ja gribam kvalitatīvu darba spēku, mums ir jāiegulda pamata un vidējā izglītībā. Uh, mums ir jādomā, kādām papildus kvalitātēm ir jābūt tiem jauniešiem, kas beidz vispārējās izglītības iestādes. Uh, mums ir uh, jāie tātad Uh, mums ir jāveic gan finanšu investīcijas, bet arī tiešām tādas nopietnas izglītības sistēmas reformas tieši uh, profesionālajā izglītības sistēmā. Uh, daudzas Eiropas Savienības valsts jau ir parādījušas, cik efektīgs ir duālās izglītības modelis profesionālajās izglīt, izglītības skolās. Tieši caur vidējo vispārējo un profesionālo izglītību Merci, mēs varam madame, panākt to, ka jaunā paudze ir gatavie darba tirgu et je donne la parole à Madame Harkin du Parlement européen, Commission emploi et affaires. Harkins kundze no Nodarbinātības komiteja. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai divi jautājumi. Šeit mēs runājam par uh, jauniešu bezdarbu. Daudz augsti cipari no Grieķijas, Spānijas, arī īrijā jauniešu bezdarbs ir ļoti augsts. Mēs e, daudz runājam par izglītību, par apmācību, bet kā ir ar piedāvājumu, bet kā ir ar pieprasījumu? Mēs zinām, ka valstīs ir fiskālā ko konsolidācija, pieprasījums e, krītas, e, un mēs skatāmies tikai uz vienu, vienādojumu pusi šeit problēma ir citādāk. Nav par pieprasījuma, nav pieprasījuma pēc darba vietu radīšanas, un tā ir viena no problēma, kas izriet no fiskālās konsolidācijas. Tad mums jāskatās uz reālo situāciju. Mēs runājam par fiskālo līgumu. Es esmu vienīgā, no vienīgās valsts Eiropas Savienībā, kur droši vien mēs balsosim par šo līgumu starp 2002 un 2008 gadu, kad bija krīze īrija Grieķija tomēr ievēroja noteikums, kāpēc mēs uzskatām, ka tagad šīs problēmas tiks atrisināts. Borton kundze no Itālijas parlamenta uz nākamā runātāju. Sī, grazie, prezidente. Milimite. Paldies, priekšsēdētājs konce. Es vēlētos aprobežoties ar vienu jautājumu, kas, manuprāt, ir nozīmīgs un šeit netika pieminēts. Runa ir par attiecībām starp bankām un klientām un privātajiem kredītiem, ir tīpaši ģimenēm un MVU. E, tāpat arī e, direktīva, kas ir plānota par Bāzeli 3. Es domāju, ka eh, tas varētu skārt mazās bankas, tautas bankas un pietrību bankas eh, eh, negatīvi piedavām. Jo ar to tiks bankām piemērota vienota metode un vairs netiks izšķirts starp atšķirīgiem pasākumiem banku pašu kapitāliem. Tādā veidā sociālais tīkls varētu tikt sagrauts. Ir arī dažas jomas, eh, kas MVU neizmanto. Paldies! Estuņā! Tālāk nākamais runātais no Igaunijas. Aitäh! Hästi konkreetne küsimus oli tegelikult. Paldies, man būtu kāds īsts un konkrēts jautājums. Tas ir saistīts ar struktūra fondu finansējumu un priekšlikumu komisijai samazināt birokrātisko slogu, vēršoties pēc palīdzības struktūra fondos. Kā jau līdzīgi minēja to arī īrijas kolēģi, tad, ja vēlamies panākt, uh, lai uh, tātad to, ka tie, kas izpild savus pienākumus saņemt finansējumu, no otras puses gribētu runāt par izaugsmi. Igaunija pēc krīzes ir atjaunojas izaugsmes rādītājs, pagājušajā gadā tie bija astoņi rādītāji, mums ir arī uh, izveidotas rezerves un neesam pārāk lielā mērā aizņēmušies, un to esam darījuši veicinot eksportu, kā arī veicinot ilgspējīgāku ekonomiku. Tādēļ tā mana pamatīdeja būtu tāda, ka mums jākoncentrējas uz konkurētspēju, uz digitālā vienotā tirgus pabeigšanu un birokrātiskā sloga samazinājumu. Jo Eiropas Savienības budžets ir 1% no mūsu kopējā budžeta IKP. Bet, ja mēs runājam par ilgtermiņu, tad uh, ilgtermiņa attīstību var panākt no privātā sektora, bet mūsu eksporti uh, uh, arī rāda pozitīvs rādītājs. Tā, lūk, pēdējie jautājumi. Telegrāfiskā veidā atbildiet lūdzu uz tiem. Fasil. Paldies. And, uh... Eh, Jā, es nekomentēšu visu kolēģi teikto, es varu lielā mērā arī piekrist un varu teikt, jā, Eiropas Savienības budžets nu nevar būt tāds brīnumlīdzeklis, kas atrisinās visas problēmas Eiropas Savienībā, bet kā instrumentu kopums tas mums tomēr var palīdzēt uh, veicināt piekļuvi kredītiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmiem, un tas var arī veicināt um, izglītības kvalitāti, mūža izglītību, Erasmus apmaiņas programmas, profesionālās izglītības programmas. Un vēl kāda lieta, ko gribētu teikt. Pilnībā nevaru kādam jautājumam gan piekrist. Mums nav vienāda, vienlīdzīga attieksme vērojama starp visām finanšu iestādēm. To minēja Felīna Bortona kundze. starp Eiropas banku iestādēm ir novērojama arī uzraudzība tā, tām iestādēm, kas ir sistemātiski aktuālas tajā brīdī, un ir novērojama arī šī diferenciētā pieeja, dažāda kalibra, dažādu izmēru iestādēm, jo īpaši, ja mēs runājam par sistemātisko nozīmi Eiropas finanšu sistēmas kontekstā. Uh, As, yes, eh, Nākamais jautājums. Struktūra fondu griestu noteikšana ir patiešām tāds sāpīgs pasākums, kas tiek īstenots. Un tam ir visai vērā ņemama ietekme uz budžetu. Par to mēs šobrīd runājam. Jā, tā tad griestu noteikšana kohēzijas politikas aplokšņu apjomos, arī struktūra fondu kontekstā. Tas tika atklāts kā tāds uh, brīnum līdzeklis, kas varētu risināt daudzas problēmas, un es esmu pret šiem uh, brīnumain, brīnumainajiem solījumiem, jo 2007. un 2014. tie struktūra fonda līdzekļi būtu jāpārplāno. Tā ir viena iespēja, bet mēs nevaram pārāk daudz ko solīt. Un nākotnē jāpievērš citādi nedaudz kohēzijas līdzekļiem, izaugsmai un darba vietām. Es patiešām negribētu sarunu beigās par 2014. un 2020. gada finanšu uh, šo tātad posmu, mēs nevarētu, nevajadzētu rezultātā runāt tikai par lauksaimniecību. Protams, lauksaimniecība arī ir būtisks aspekts nākotnes budžetā, bet mums jācīnās arī par uh, izdevumiem, kas ir vei, uh, veltīti inovācijām, attīstībai, pētniecībai un visiem šiem aspektiem, kas jau tagad ir iekļauti, bet netik lielā mērā. Un nevaru pilnībā piekrist arī Harkinas kundzei jo arī mums ir problēma ar šo darba tirgus atslēgšanu, atvēršanu. Un tas ir vērā ņemams arī piemērs Spānijā, kad darba tirgus ir pārāk uh, nekustīgs, neelastīgs, un jauniešiem vienkārši nav iespējas iekļauties darba tirgu. Nu, no otras puses pieprasījums ir cita lieta. Tā ir problēma arī vairākās valstīs, bet šī darba tirgus atvēršana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem dalību valstīm. Nobeigumā vēl viens komentārs. Gribētu atbildēt Kleptisona kungam, viņš piesauca zināmas tādas pretrunas. Nu, jāsaka, man vienmēr jāsaskars ar šiem stereotipiem, ka visi samazina budžets, bet mēs savējo palielinam bet patiesībā 23 valstu budžeti 2012. gadā bija ar pieaugumu. Tie ir tā nomināma runājot, tātad 23 no 27 bija palielināti. Nu, tas nevienmēr atbilst tikai inflācijas rādītājiem, bet, ja mēs runājam tādā nominālā, nominālā kontekstā, tad ir visai grūti saglabāt budžeta pieaugumu, ņemot vērā uh, to situācijas attīstību, un tas pats attiec arī uz apvienoto karalisti. Nomināli runāt, jūsu budžets arī pieaug, un pagājušajā gadā šis pieaugums bija 2%. No 2000 tā, no 2000. līdz 2011. gadam jūsu budžets pieauga krietni vairāk nekā Eiropas parlamenta, Eiropas Savienības budžets, lai arī no 15 valstīm skaits palielinās līdz 27, nu jau 28, pieņemot arī Horvātiju. Tādēļ gribētu tomēr runāt balstoties uz labiem statistikas datiem, pamatotiem. Turklāt pagājušajā gadā, piemēram, aptuveni 10 miljārdi eiro no kohēzijas finansējumu nevarēja tikt izmaksāti daudzām valstīm, tajā skaitā arī Grieķijai. Bija viens miljards neizmaksāta finansējuma Grieķijas finanšu ministrijai, Spānijai tie bija vairāk nekā 2 miljardi, Itālijai 2 miljardi, tīri tādēļ, ka pietrūka maksājumu, un no esam finanšu perspektīvas perioda beigās, un ir uzkrājušies šie maksājumi, un parasti šis process tātad ir tāds pātrinošs, pātrinās sākumā. Um, tā lēnītēm, un tad visi maksājumi pārsvarā tiek izdot 13. un 14. gadā beigās, un tas ir arī saistīts ar Eiropas budžeta inflāciju, un tīri tādēļ mēs nevaram izmaksāt to, ko vajadzētu izmaksāt tām valstīm, kam ir problēmas - Grieķija, Itālija, Spānija. Nu, varam jau minēt arī šeit Poliju, bet mums tās problēmas nav tik smagas esam šobrīd uz attīstības ceļa. Nu, varbūt man neizdevās atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem, varu tikai piekrist ar tuīkungam. Uh, ka budžets ir ne, šis neliels, šis pieaugums, tikai 0,2%, bet daudzās um, nozarēs Eiropā tie 20 līdz 40% investīciju, un 70% lauksaimniecības izdevumi arī ir no Eiropas budžeta. 7% pētniecībai un attīstībai. Tas nozīmē, ka 93% ir no valstu budžeta, bet lauksaimniecībā šī proporcija ir pilnīgi apgriezta, tātad 70% nāk no Briseles puses un tikai 30% ir līdzfinansējuma likme no valstu puses. Paldies! Komisāra kungs, paldies abiem komisāriem, paldies visiem tiem, kas ir nosēdējuši līdz pašām galam ar mums kopā. Mēs noteikti atbalstām jūsu priekšlikumus, ka mums vajadzētu sadarboties, dinamiski veidot budžets kopā ar valstīm. Paldies arī mūsu referentiem. Arī liels paldies tulkiem, kas nosēdēja līdz mūsu sanāksmes beigām. Un mēs turpinām